Die Sitzung ist eröffnet. Sanāksmi uzskatām par atklātu. Punkt ist das Programm. Pirmais punkts darba kārtībā ir Grieķijas prezidentūras eh, darba programma un padomis un komisijas paziņojumi.